debats tiek noslēgts, par to vairs tālāk nerunāsim. Šīs plenāra sesija tiks pasludināta par slēgtu. Gribu teikt paldies visiem, kas klausījās. Varbūt šoreiz tā bija nedaudz dzīvīgāk, nekā esam parasti raduši ceturtdienas pēcpusdienās. Bet nu reizēm tā tas gadās, ka arī ceturtdienas pēcpusdienu debats